Bien, mesdames et messieurs, chers collègues. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas. S'il vous plaît. Lūdzu. Mēs sāksim ātri, jo šodienas sēde, kurā piedalās um, Savienības augstā pārstāvē ārlietās un drošības politikas jautājumos, uh, ir īpaša. Darba kārtība ir ļoti blīva Mums ir jābeidz 15.45, tāpēc lūkšu, tad, kad uzstāsieties, runājiet īsi un precīzi. Iemesls, kura dēļ šodien tiekamies Aštonas kundzes klātbūtnē, īpaši attiecas uz mūsu eh, drošības un aizsardzības politiku un apakškomisijas eh, ziņojumu, ko, ko man ir tas gods prezentēt ārlietu komitejā Strasbūrā un kas attiecas uz bilanci, kāda ir kopēja drošības un aizsardzības politikai, kāda, KDAP, kur ir runa par strateģisko evolūciju, ar kuru mēs saskaramies ASV politikas pārskatīšana piešķirot Āzijai un Klusā okeāna zonai īpašu lomu, e, jaunu lielvaru parādīšanās, un reizēm rodas iespējas, ka saskaroties ar jaunajiem izaicinājumiem un ar jauno struktūru, Eiropas Savienība dažkārt grūti atrod savu vietu drošības un aizsardzības politikā. Um, ir zināma kritiska noskaņa šajā ziņojumā, kas pirmkārt adresēta dalību valstīm, tieši dalību valstīm aizsardzības un militārajā jomā ir galīgā saistību atbildība, viņiem jāsaskatās ar savu atbildību to, ko mēs vairākums šeit parlamentā uztveram kā tādu apetītes trūkumu attiecībā uz KDAP un neraugoties uz visu to, kā iespējams Eiropas Savienības iestādes. Dažas no tām ir e, jaunas. E, Piers Dumons, e, teiksim, Eiropas ārējās drošības dienas ģenerāldirektors dienesti, kas paredzēti Lisabonas līgumā, vēl tikai top, un visas iestādes tikai attīsta šādu prioritāru Eiropas Savienības politiku starptautiskajā arēnā. Man, protams, būtu daudz jautājumu, ko es gribētu jums uzdot, bet es domāju, ka ikvienam vajadzētu aprobežoties ar dažiem jautājumiem, un e, tas, kas mani īpaši interesē, jautājums, ko es uzdodu, ir pēdējā laika attīstība Sahela reģionā. E, tas, protams, attiec uz kāda AP ar operācijām, kas uzsāktas Nigērā. Uh, un misijas sagatavošanu Malī. Es gribētu lūgt jums eh, pastāstīt, eh, kāda ir pēdējā laika attīstība, kas varbūt mazāk atspoguļot eh, ziņojumā. Lūk, tādi bija ievadvārdi. Augstās pārstāvis kundze priekšsēdājas vietniece vārds jums. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Paldies, jums ļoti. Paldies eh, eh, par eh, šiem laipniem vārdiem. Es, protams, varu saprast franču valodu, bet runāt šajā valodā man ir ļoti grūti par jomu, kas būtu baida runājot svešvalodās. Jūs. Es gribēju sākt ar pateicības vārdiem. Es gribēju pateikties pilnīgi visiem par šo iespēju tikties ar jums. Ļoti svarīgi mums kopā tikties un spriest par kopīgo drošības un aizsardzības politiku. Patiesībā es nāku tikko kā no sanāksmes ar NATO ģenerālsekretāru, kas notiek regulāri. Un mēs uzskatām, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Eiropas Savienībā ir mūsu darba ļoti dedzīgi atbalstītāji. Uh, Un ir arī saprotams, ka mums jāizmanto viss iespējas, lai stiprinātu mūsu darbu. Es neuzskatu, ka kritika ir kaut kas negatīvs. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi virzīties tālāk jomās, kur ir iespējams sasniegt kaut ko vairāk. Es negribētu uh, Um, sākt ar kaut kādu aizbildināšanos sākumā. Es uzskatu, ka jo vairāk mēs strādāsim kopā, jo vairāk mēs arī panāksim un tuvosimies mūsu mm, rezultātiem. Mums ir operācijas, un šīs mm, operācijas ir kādai AP politikas centra. Uh, Un um, šogad mēs esam jau konstatējuši zinām notikumu dinamiku, tātad Sudāna, Āfrika un, kā teica priekšsēdētājs, Sahels reģions. Mēs um, runā, strādājam pie krīzes koncepcijām, militārajām misijām Mali un arī Lībijas civilajai misijai. Šajās misijās mēs vairāk koncentrēsimies uz robežu pārvaldības jautājumiem, lai atbildētu jums par Mali. 15. oktobrī mums bija sanāksme Eh, un šajā sanāksmē padomi mūs lūdza, lai mēs izstrādājam krīzes pārvaldības koncepciju. Un es šo koncepciju klāstīšu 19. datumā um, ārlietu ministru sanāksmē. Es tur būšu prieksēdētāji. Un tur viena no iespējām, ko mēs izskatīsim, ir iespēja eh, paplašināt mūsu esošo misiju uz Nigēriju, kas tagad ir paplašināt uz citām valstīm reģiona. Un tātad jau vairākas reizes uh, Es esmu teikusi gan ārlietu ministriem, gan aizsardzības ministriem. E, esmu teicis kolēģiem, kas ir operatīvi iesaistījušies šajā misijā. Mēs nedrīkstam apstāties un nevaram apturēt savu darbu ar esošajām misijām. E, tātad mēs saistam mūsu misijas esošās ar mūsu uzdevumu meklēt politiskās misijas. Un es gribētu pastāstīt, kādā veidā es vadu mūsu pieju KDAP, lai mēs varētu tā kā meklēt rezultātus, kādā veidā izskatās mūsu sasniegums, panākums. Kad es domāju par uh, mūsu misijām Āfrikas ragā, es tiešām varētu parādīt kādu reālu rezultātu. 2010. gadā 46 kuģi, ko bija sagrābuši pirāti, tos mēs nu, konstatējām, tad 2011. gadā bija tādi pirāti sagrābti kuģi tikai 25. Un tagad arī vēl šādi kuģi pirāti sagrābti tur tiek konstatēti, tomēr tendence virzās pozitīvā virzienā. 176 uzbrukumi tika konstatēti 2011. gadā, un, tri, un uh, tas ir 30, pret 35 12. gadā. Mūsu apmācības misijās eh, Somālijā mēs esam apmācījuši 3000 eh, karavīru, un šie karavīri ir eh, vanākuši veikuši savu uzdevumu arī Somālijā, un Somālijas valdība ir spējusi paņemt kontroli lielā daļā teritorijas. Dargie kolēģi, es arī devos uz Magadiši, redzēju, kas tur notiek, tikos ar komandieriem. Uh, Es runāju ar bruņoto spēku pavēlniekiem, centos saprast, ko viņi domā par misijas efektivitāti. Tātad ir kaut kādi reāli panākumi. Ir arī tādi noturīgi rezultāti. Un es vienmēr esmu teikusi, ka šai misijai vai misijām ir jābūt daļai no plašākas stratēģijas, un par to ir rakstīts arī Lisbonas līgumā, un arī tāda ir mūsu pēc Lisabonas situācija. Esmu ļoti gandarīta konstatēt, ka ziņojumā arī šī tēma ir izcelt. Es sāku runāt par Somāliju. Mēs esam arī politiski strādājuši diezgan daudz. Esmu personīgi strādājusi, esmu, zinu, uh, ka Aleks Randos, mūsu īpašais pārstāvis, arī ir strādājis. Un tad, kad es augustā viesojos Magadiši un arī apceļoju attiecīgo reģionu, bija ļoti interesanti mums izvest sarunas ar visiem komandieriem, kas vada trīs operācijas. Katrs no viņiem pauda savu vēstījumu. Viņi teica, ka ja misija ir vairāk ņemama, tad ir jābūt resursu pamats, ir jāsaprot, kāpēc mēs darām un ko mēs darām. Un ir nepieciešams arī plašāks tāds koncepts. Ja mēs gribam apturēt pirātu darbības uz jūras, mums ir jācīnās pret pirātiskām darbībām uz zemes. Un risinājums arī novedīs pie cīņu pie kara beigām Somālijā. Es runāju arī par sieviešu lomu, arī sievietēm ir eh, milzīga loma. Sieviete saka, ka 21 gads mums ir pietiekami pietiek. Un tagad ir nepieciešams eh, risināt šos jautājumus noturīgi. Ir nepieciešams eh, nodrošināt arī attīstību un to, ka mūsu valsts virzās uz priekšu. Beidzot mūsu darbus, mēs sadarbojamies ar operāciju Shield, mēs sadarbojamies ar NATO operācijām, Atalanta operācija. Uh, un arī Amazon operācija, tad kopā apvienojot finansējumu mēs iz, cīnāmies kopā. Tad mūsu ceļš ir no atbrīvošanās uz attīstību, tad atbrīvot, attīstīties un tad valsts, kas spēja pati noturēties saviem spēkiem. Es eh, negribētu šeit ignorēt vai mazināt kādā AEP misiju nozīmi. Mēs cenšamies arī strādāt ar humāno palīdzību Mēs zinām, ka ir problēmas un tam ir nepieciešami visi mūsu resursi, tāpat nepieciešama konsekvence mūsu darbos. Un tagad, darbojoties Sahila, mēs atzīstam, ka ir milzīga problēma daudzveidība, sākot no bada, tālāk attīstības trūkums, valdības nevēlēšanās iesaistīties, nespēja sniegt pamatvalsts pakalpojums, veselību, tur izglītību, arī ir ekstrēmistu darbības, narkotiku problēma. Un visas šīs citas eh, problēmas ir saistītas ar, ar visu to, kas notiek mm, šajā pasaules daļā. Tātad eh, izaicinājums ir ļoti plašs, un tāpēc ir nepieciešams katrai problēmai atrast savu pieeju, un mēs kā DAP misijās strādājam ar mūsu stratēģiju un tās vitālajiem komponentiem. Vēl mums ir darbs eh, konflikta novēršanas jomā. Tā ir tāda joma, kur es uzskatu par ārkārtīgi svarīgu, bet ir jādara vēl vairāk. Un, ja, eh, mums būs pieņemts lēmums, ka nepieciešama šim nolūkam atsevišķa institūcija, tad es atbalstīšu šo ideju. Un eh, drīzumā mums būs Serbijas Kosovas premjerministru tikšanas. Mēs cenšamies iet uz priekšu ar viņiem, arī runājot ar, Ina, ar Irānu. Un es saprotu, ka ir ļoti svarīgi rīkoties eh, vairāk konfliktu novēršanas un mediācijas jomā, un es labprāt atbalstīšu kuru ideju, kas nezīs kaut ko konstruktīvu šajā jomā. Un šeit atkal jāatzīmē Eiropas parlamenta nozīme. Eiropas parlaments saprot šo lietu un arī atbalsta mūsu darbības. Es noteikti gribētu, lai mūsu kapacitāte tiktu stiprināta, gan iekšējā, gan ārējā kapacitāte, tieši šī uzdevuma veikšanai. Un tad vēl īsi gribētu parunāt par militāro spēju. KDAP mums ļauj attīstīt arī militāro kapacitāti. Mūsu dalībvalstis sniedz mums šādu iespēju. Mēs visi zinām, kādas sekas, kādi izaicinājumi izriet no finanšu krīzes ka tiek ietekmēti arī valstu budžeti, aizsardzības spēja, un tāpēc es lieku milzīgu uzsvaru uz spēku apvienošanu un tālāko kapacitātu dalīšanu. Mēs strādājam kopā ar NATO kolēģiem, viedās aizsardzības koncepcijā, un vēl mums ir tāda divējāda pieeja. Vispirms mēs strādājam ar konkrētiem projektiem. Lībijas konfliktā mēs atklājām šo saistība ar degvielu. Tad vēl mēs attiecīgi strādājam ar spēku apvienošanu un atkal dal, kapacitātes dalīšanu, un tā ir daļa no nacionālā plānošanas procesa. Es uh, gribētu to saistīt arī ar plašākām Eiropas Savienības politikām. Attīstība pētniecība, eh, mums ir aizsardzības industrija, attiecīgās saiknes ar to. Visi šie aspekti ir izšķirīgi, mums ir jāspēj rīkoties un lietot resursus efektīvā veidā. Uh, Un arī, Dančan kungs, jūsu ziņojumā šīs tēmas tiek izceltas, arī šīs e, tēmas tiks apspriestas arī 19. novembra ārlietu ministru un aizsardzības ministru sanāksmes padomas formā. Mums ir jāstrādā efektīvi. Jāstrādā vēl efektīvāk nekā šobrīd un ir jātīsta mūsu darbs e, globālā kontekstā. Piemēram, pieaug interesi no citām valstīm, ir tīpaši Āzijas valsts intereses, teiksim, Indiju, Dienvidu, Koreju, Ķīnu un Vietnama, arī šīs valsts ir ieinteresētas iesaistīties drošības un aizsardzības dialogos. Un tad, kad es ceļoju šīm valstīm, es, es tiekos ar aizsardzības ministriem, ar drošības padomniekiem, mēs kopā runājam par to, kā sadarboties konkrētā veidā. Mums ir jābūt stabiliem, mums ir jātīsta šī sadarbība, lai šī sadarbība kļūst arī par daļu no mūsu stratēģijas un mūsu domas par to, kā nodrošināt mieru visā pasaulē. Mēs esam gandrīz, ka šis jautājums tiek pacelts arī Eiropadoms līmenī. Esmu gandrīz, ka Van Rompē kungs līdz šo jautājumu arī darba kārtība. Mēs esam gatavi arī, no, nu, sākot ar novembru, tātad diskutēt par mūsu plāniem arī šādā formātā. Mums ir sapr jāsaprot mūsu izaicinājumi, mums ir skaidri jāsaprot, ka mūsu rīcībā ir vajadzīgie resursi, kas ļauj darboties, mums ir jābūt skaidrai sapratnei par kontekstu, kādā mēs strādājam, un arī ir jābūt skaidrai sapratnei, ka mēs strādājam tādā kaujas laukā, kur varbūt nebūs nekavējošs rezultāts, bet tas rezultāts nāca ilgtermiņā. Uh, Kā jau es teicu, tā ir tā visaptverošā pieeja, kas mums ir vajadzīga. Un mums ir jāizmanto visi elementi, jāizmanto, lai mēs būtu gudrāki resursu izmantošanā, mēs varam izmantot Eiropas aizsardzības aģentūras, ar to mēs varētu izstrādāt un ieviest jaunu sadarbības veidus, cieši sadarbojoties ar aizsardzības industriju, lai nodrošinātu to, ka mūsu rīcībā ir spēcīgas idejas par inovācijām, par izaugsmi un arī strādājot cieši kopā ar trešajām valstīm, kur mums ir kopīgas intereses, kur mēs varētu strādāt pie ko, konkrētiem projektiem. Tad ļoti īsi es jums pastāstīju savu ieskatu šajos notikumos, un mēs turpinam strādāt arī uzskatām, ka mums ir ļoti svarīga loma miera un stabilitātes nodrošināšanā visiem cilvēkiem, tiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā, un arī mums ir uzdevums un loma risināt izaicinājums, kas ir mūsu priekšā. Merci beaucoup! Liels paldies, dārgie kolēģi! Atgādinu, ka mūsu laiks ir ļoti ierobežots, tāpēc lūkšu eh, runāt neilgāk kā vienu minūti. Protams, koncentrējoties uz mums svarīgiem jautājumiem, protams, kad mēs uzņemam augsto pārstāvi, tad ir liels kārdinājums skart visus ārpolitikas jautājumus, bet es gribētu, lai mēs koncentrējamies uz jautājumiem, kas attiec uz KDAP kopējo drošības un eh, aizsardzības eh, politiku. Salafrankas kungs vispirms. Paldies, priekšsēdētāji un augstās pārstāvs kundze. Es vēlētos sacīt, ka Mēs mūsu politiskajā grupā ļoti augstu vērtējam jūsu šīs dienas klātbūtni, jūsu centienus uzlabot kopējo drošības un aizsardzības politiku, un mēs arī augstu vērtējam to, ka jūs šo pēcpusdienu sacījāt, ka rēķināties ar Eiropas parlamentu. Jūs mēģināt izveidot visaptverošu pieju, izmantojot diplomatiskos līdzekļus, tirdzniecību, humanās un militārās pieejas. Es domāju, ka mums vajadzētu virzīt mūsu ierobežotos resursus uz uh, noteiktiem geogrāfiskiem apgabaliem un darboties stratēģiski. Iespējams, ka būtu nepieciešama vienota rīcība no Eiropas Savienības iestādēm lokālā līmenī, un tas uzlabotu lēmumu pieņemšanas procesus, lai mēs panāktu efektīvāku agrīno reakciju. Citiem vārdiem sakot, ir vajadzīga arī efektīvāka sadarbība ar citām organizācijām, kā piemēram ANO, NATO un arī ASV. Eštons kundze, kad jūs plānojat uh, Eh, paraudzīties tālāk par Malī, Lībiju, Somāliju, kad jūs plānojat nākt klajā ar vispārīgāku pieeju, vispārīgāku stratēģiju? Varbūt, ka tas varētu notikt eh, nākamgad. Paldies, Paldies Gomešas kundze, sociāldemokrāta grupas vārdā. Eštons kundze, Bengāzī traģēdija ar ASV diplomāta nogalināšanu skaidri liecina par to, ka teroristu grupas un radikāļi izmanto drošības trūkumu Lībijā. Un eh, acīm redzami, eh, tas ir, būs atkarīgs no valdības funkcionēt spējas, kas sāks darboties drīz. Un es piedalījos arī Eiropas Savienības delegācijā un eh, apciemoju lielu munīcijas krātuvi ārpus Zintānas. Un uh, Principā tas bija lielveikals teroristiem, kur bija pieejami visa veida ieroči, mīnas, un uh, tas viss uh, tika glabāts samērā nedroši. Vai mēs varam uh, domāt arī par kopējo drošības un aizsardzības politiku, kas ir vērsta uz šādiem jautājumiem? Jo šie ieroči var virzīties arī uz Eiropu. Dalību valstīm ir jāsaprot, ka ir jāintegrē arī uh, KDAP misiju Malī, jo Libija ir atvērta sniegtiem atbalstam, taču mūsu atbalsts nedrīkst būt tāds, kādu es to redzēju pagājušajā nedēļā delegācijas vizītē. Tā nedrīkst būt tukša retorika, jo tādas vietas, kādas apmeklēju Lībijā, ir daudz. Ir nepieciešama resursu dalīšana, bet eh, šai resursu apvienošanai un dalīšanai ir jābūt arī reālas rīcības formātā, vai dalība valstis to apzinās. Alde grupas vārdā Neicas kundze, lūdzu. Baroness, uh, good afternoon. Baroneses kundze, labvakar, jūs pieminējāt uh, nepieciešamību veidot strateģiskus dialogus ar Ķīnu, Krieviju, Japānu, Indonēziju par sadarbību pie drošības jautājumiem, un vienu valsti jūs nepieminējāt, ja vien es uh, pareizi saklausīju, un šī valsts bija Krievija. Protams, attiecības ar Krieviju ir ļoti svarīgas un sarežģītas. Un uh, nesen uh, tika atstādināts no amata aizsardzības ministrs. Mēs nevaram spriest, vai tas ir labi vai slikti, bet tas nozīmē vienu, ir jāveido jauns konteksts. Man pajautāja kāda ļoti interesēta kolēģe uh, par to, ko jūs plānojat iesākt ar Eiropas parlamenta pagājušajā plenārsēdē apstiprināto rekomendāciju par vismaz vīzu režīmu ierobežošanu tiem, kas ir atbildīgi par Magnītiska kunga bojāju. Madam. Paldies, Brantneves kundze tagad. Thank you. Um, madam... Paldies, Eštons kundze. E, man ir prieks par jūsu uzsvaru uz visaptverošu pieju. E, es e, to pilnībā atbalstu. Īsumā par Malī runājot. Ir bijis daudz diskusiju par to, ka mums ir jācīnās ar Alkaidu un citiem grupējumiem, taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir arī iekšēja iedzīvotāja opozīcija, kas var lemt par pievienošanos Alkaidai, un uh, citi savukārt var sadrumstaloties vairāk. Uh, Un e, mums ir jādomā, ko darīt, e, vai mums ir jāiejaucas militāri, vai jāmēģina viņus konsolidēt. Mums ir jāsaprot, ka viņi ir daļa no politiskā procesa. Ir svarīgi apzināties, ka ir plāns. Tālāk runājot par Euleks Kosovas misiju. Plašsaziņas līdzekļos ir e, nonākušas ziņas par revīzijas palātas vizīti tur, un uh, ir pausta nepieciešamība apmeklēt šo valsti atkal. Varbūt jūs varētu to komentēt. Jūs runājat arī par mūsu iespējām. Uh, Daudzgadu finanšu schēma par 10% samazinās uh, aizsardzības budžetu, un uh, tie ir ievērojami samazinājumi visās kategorijās, un tie ļoti smagi skars ārlietas. Es domāju, mums ir jādomā par to, ko mēs un jūs varam darīt mums ir jāmēģina palielināt mūsu iekšējās iespējas, un tur, kur tas nav iespējams, ir jāpalielina tās no ārpuses. <clears throat> Paldies, Olzungas kundze. Paldies. Pirmkārt, es vēlētos piekrist kolēģis Brantners kundzes teiktajiem par to, ka mums ir nepieciešams plāns Malī gadījumam. No Malī pienāk ziņas, ka uh, tur uh, joprojām vēl ir saruna iespējas ziemeļos ar dažādām toregu grupām. Uh, taču es vēlētos pievērsties vairāk militāriem aspektiem un atsaukties uz to, ko agrāk sacīja um, Bundesvēra inspektors uh, Kujerkungs. Viņš norādīja, ka armijā ir uh, tikai aptuveni 2000 uh, karavīru, kas uh, ir uh, spējīgi uh, rīkoties. Un uh, es jums vēlējos jautāt, cik daudz cilvēku, cik liela armija ir vajadzīga jūsuprāt, lai varētu kontrolēt situāciju Malī? Un vai jūs piekrītat arī Kujāta kunga viedoklim? Kādas perspektīvas jūs saskatāt? Paldies! Merci, la liste. Paldies! Runātāju saraksts tiek slēgts. Četri cilvēki. Lūdzu runāt ļoti uh, īsi. Jānis Kungs, uh, kas bija ēnu referents um, sociāla demokrāta grupai. Gracias, eh, eh, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums, vai pat drīzāk komentārs ir vispārīgāks par tiem, ko es eh, nu pat dzirdēju. Nesen notika sarunas par Denžāna kunga ziņojumu, un Eiropas parlamentā, kā arī Eiropas Savienībā kā tādā un dalību valstīs šobrīd eh, darbojas KDAP, ir eh, pasludināti principi, un es domāju, ka mūsu vidū vajadzētu valdīt lielai vienprātībai. Es eh, neteikšu, ka tādai uz kādu atsaucas Obamas kungs, taču mm, pamatā mums ir jābūt viensprātis par uh, politiku, jo ja mēs nevaram būt viensprāts, mēs nevaram darboties globāli. Ir personas, kas ir pievērsušās radikālismam, un es šobrīd raugos uz Danžānu kungu seju, tāpēc nerunāšu pārāk gari, bet jautājums Ledi Jaštona ir tāds. Plašsaziņas līdzekļos nonākušas ziņas par, eh, par dienestu apvienošanu, un eh, Merkeles kundze nesniedz nekādus sīkākus skaidrojumus par šo jautājumu, taču es vēlētos zināt, vai jūs atbalstat šo lielo Eiropas aizsardzības sistēmu apvienošanu. Merci, eh, madame. Paldies. Tagad Kopas kundze. Merci, monsieur prezident. Lady Ashton, thank you for your presence. Ashtons kundze, paldies, ka šodien ieradāties pie mums. Pagājušo nedēļu apvienotā Afet un Seru delegācija apmeklēja Serbiju un Kosovu gandrīz vienlaicīgi ar jūsu tikšanos ar Klintons kundzi. Un eh, šajā vizītē mēs uh, bijām arī ziemeļos un tikāmies ar Eleks un Keiforu, eh, saņēmām informāciju par situāciju uz vietas, un kaut arī viņi bija tādi pieklājīgi un diskrēti, mēs tomēr sajūtām vilšanos no Keifora amatpersonu puses, nevis tāpēc, ka trūkstu ko, trūktu koordinācijas uz vietas, kā norādīts Denžāna ziņojumā, bet gan tāpēc, ka Euleks bieži vien nebija spējīgs veikt savus pienākumus bez NATO spēku atbalsta, un to apstiprināja arī Euleks amatpersona. Tika minēts iespējamais risinājums aizstāt KFOR ar KDAP militāro misiju. Vai jūs, augstās pārstāvis kundze, domājat, ka tā ir reāla iespēja, un vai par to jau ir ticis runāts padomē un eh, viedokļu apmaiņā ar NATO ģenerālsekretāru. Monsieur Kacin. Paldies. Tagad Kacina kungs. Lūdzu. Merci, le président. Uh, Madame Ashton, I will continue where my colleague. Es turpināšu tur, tur kur beidz mana kolēģe. Es gribu runāt par attiecībām ar Serbiju un Kosovu. Es gribētu pateikties jums par visiem sasniegumiem. Šodien jums bija pūzdienas ar šo valstu pārstāvjiem. Un arī priekšstādātāji dosies uz Melnkalni, un tur arī būs tikšanās, kas ir ļoti svarīgs tieši dialogam starp Belgradu un Prīštinu. Ir ļoti svarīgi izvērst dialogu starp eh, Serbiem Kosovā, pašā Kosovā. Eh, tad Serbi Ibersupas eh, vienā krastā tiek uzskatīti par nodevējiem, un viņus neatzīst Belgrada. Tāpēc es gribētu lai un ieteikt jums organizēt eh, sanāksmi starp Kosovas eh, viceprezidentu, kas pārstāv Sērbijas pusi, un kādu no vicepriekšsēdētājiem no Belgradas. Tātad, ja būtu šāda sanāksme, tas būtu tiešām tāds tā kā caurāviens, un tad būs iespējams izvērst arī dialogu starp Sērbiem kas dzīvo Serbijas ziemeļos un kas dzīvo anklāvos un piedalās valdības darbā. Paldies. Tagad Tanaka kungs lūdzu. Uh, madam. Uh, Paldies, Bāronešs kundze. Es varētu par Sīriju, par Irānu, par uh, Ķīnas politikām vaicāt. Varētu visu kaut ko, bet nevaicāšu. Vaicāšu tikai, kas būs pēc, kas aizvietos Hillary Clinton? Vai jums ir kāda jaunāka informācija, kas būs pēc Hillarijas? Tik. Lunačakas kundze. Merci. <laughs> Thank you. Um, I'd also like to Arī es gribētu pateikties jums, Eštons kundze, par to, ka atnācāt uz šo sanāksmi. Es arī turpināšu jautājumu, ko uzdeva Kācina kungs un citi. Mēs kopā ar viņiem bijām gan Belgradā, gan Prištinā, Kosovas ziemeļos, īsi pirms jūs tur ieradāties ar Klintons kundzi. Un ļoti ļoti labi, ka Sačis un, un, un Dačis ir pie viena e, tagad galda, un tas ir milzīgs panākums par Juleks misiju un revizijas palātas ziņojumu. Šajā ziņojumā mēs lasām kritisks atsaucis par Kosovas misiju, un ir arī ļoti liela kritika, kas vērts pret Eiropas Savienību. Uh, Tātad koordinācijas starp ārējo rīcības dienestu un dalību valstīm tiek kritizēta. Tad te bija mērķis nodrošināt attiecīgo personālu, lai šī personāls būtu pietiekams skaitlisks, gan arī laika ziņā. Piecas valsts joprojām vēl nav atzinuši šo valstu, arī tās e, kaut kādā veidā mazina jūleks iespēju reaģēt un arī Prištinas birojā nav pietiekami daudz personāla. Viņi nespēja tikt galā ar uzdevumu gūzmu, tāpēc mans konkrētais jautājums ir šāds, kādā veidā jūs revizijas palāts uh, ieteikums realizēsiet. Un visbeidzot, eh, sieviešu piedalīšanās civilajās misijās, ne tikai Juleks, bet arī citās, kur ir šeit panākumi un kas vēl ir jādara, lai būtu pavisam labi. Paldies, Aštoņas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, liels paldies visiem par visiem jautājumiem. Es centīšos atbildēt pēc iespējas pilnīgāk. Salafrankas kungs, jūs ļoti pareizi norādījāt, ka ir nepieciešama visaparoša pieeja, un tur ir dažādi aspekti cilvēku, humanitārie un tirzniecība un tā tālāk. Un ir nepieciešams efektīvāk realizēt šo vienoto rīcību, kā jūs to nosaucat. Kādā veidā mēs to realizēsim, vai mēs pārskatīsim mūsu iespējas? Es uzskatu, ka tas ir ļoti labi, ļoti laba doma. Un man personīgi tas arī ir svarīgi. Pēc Lisabonas laikā mēs daudz vairāk domājam par to, kā efektīvāk izmantot to, kas mums ir. Uh, Tāpēc ir pilnīgi saprātīgi, manuprāt, likt kopā dažādas iesaistas formas no Eiropas Savienības. Mums ir dažādu lietu kombinācija, ko mēs varam izmantot. Līdz ar to mēs varam izmainīt situāciju ne tikai īstermiņā, bet panākt ar, arī kaut ko ilgākā termiņā. Katrs elements ir pats par sevi ļoti svarīgs. Mums ir nepieciešama humānā palīdzība cilvēkiem, ir nepieciešama KDP misija lai likvidētu krīzes, tad ir nepieciešama apmācība, citur ir jānosūta personāls. Visi šie aspekti ir ļoti svarīgi, bet neviens atsevišķi ņemts pats par sevi nepanāks visu, ko mēs gribam. Visi šie elementi ierakstās kopējā struktūrā, un jo vairāk mēs izstrādājam šo struktūru, jo labāk um, tas ir un no savas puses arī skatos, kur var dot savu ieguldījumu pārskat procesā. Man ir daudz kas sakāms, man ir daudz domas, un es arī gribētu mm, tā kā mm, atbalstīt savus spēctešus šajā amatā. Jautājums bija par Bengāzī, to vajadzēja Gomeša kundze ar ASV vēstnieku. Droši vien zināsiet, zināsiet ka pagājušajā nedēļā Klintons kundze mēs ceļojām un mēs runājām par to, ko vēl varētu izdarīt eh, Lībija. Eh, un arī pavisam visam nesen ievēlētais ASV prezidents ir ārkārtīgi noraizējies par šo situāciju, ko mēs tur darīsim, un tāpēc arī šī saruna dominēs tuvākajās nedēļās. Jūs norādījāt, ka, ka Lībijas drošības situācija cieši saistīta ar situāciju Malī. Tā tas ir. Uh, Un viens no izaicinājumiem ir ieroču vešana uz Malijas ziemeļiem. Arī šeit ir parādīsies tāda dinamika, kur iesaistījušās dažādas grupas, dažādu interešu iemeslu dēļ. Ir atsevišķas grupas, kas iesaistās savas fundamentālās ticības dēļ, tad citi iesaistās tāpēc, ka grib tirgoties ar ieročiem, tad trešie grib redzēt kaut kādu citu nākotnes ainu. Tātad te ir tāds tā kā katls, kur vārās viss šīs intereses. Un dalībvalstīm ir jāsaprot, ka, ka jāsardā kopā, jāsadarbojas. Un tas ir tīpaši svarīgi Lībijā, kur valdības apstiprināšana mums ir patiesa problēma. Mums partneru atrašana sarunām ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums, un es ļoti ceru, ka tuvākajās dienās mēs varēsim arī uh, piedāvāt apspriešanai programmas, mūsu nu, visaptvarošā rīcība, partneru programmas, lai arī konkrēti sadarbības plāni ar Mali, kaut vai robeža aizsardzības, robeža pārvaldības eh, jomā, tas, lai viņi paši varētu labāk tikt ar savām problēmām. Neic kundze vaicā par Krieviju. Ja mēs gribam tuvināties Čadas jautājumā, mums ir viens no dialogiem ar Lavrova kungu. Uh, Eh, par to, vai viņi grib strādāt ar mums eh, tādās tā kā kopīgās intereses jomās. Mums ir jāstrādā vairāk, jācenšas atrisināt eh, problēmas tajās jomās, kur mūsu pozīcijas īpaši neatšķirs, īpaši, nu, it, it īpaši teorētiskā ziņā, piemēram, transņestras jautājums, kā mēs varētu atbalstīt attīstību tur. Magnitska lieta Mm, no mūsu puses tas ir vienbalsīgs lēmums. Mēs esam to skandinājuši visos līmeņos, esam rakstījuši Putinam, eh, dialogā nepārtraukti to pieminam. Kā jūs teicāt, vai mums nevajadzētu šo darbu pastiprināt? Mūsu sarunas, mūsu attiecības ar Krieviju ir prioritāts jautājums. 21. decembrī mums ir samits ar Krieviju, kas notiks šeit. Brantners kundze, jūs e, pareizi teicāt, ka arī to regu jautājums ir tāds, ka cilvēki pārdomā savu pozīciju arī Alžīrijā un Marokā, kuras bija aizvakar. Bija ļoti interesanti runāt ar viņiem e, par to, kas notiek reģionā, par to, ko mēs varam darīt un kā viņi redz visu šo lietu. Uh, Ļoti interesanti bija redzēt notikumu attīstību, kamēr es atrados pie viņiem, nāca dažādi jauni vēstījumi par potenciāliem ierosinājumiem. Mēs e, cenšamies kaut ko darīt arī politiskā dialogu ziņā. Tālāk Joleks un Kosova un revizijas palāts ziņojums ar revizentiem mēs. Uh, strādājam ļoti cieši, es ierosināju jūleks pārskatu. Es jutu, ka mūsu resursi tur netiek izmantoti sabalansētā veidā. Mums tiešām jādomā, ko mēs varētu nodot tagad Kosovas valdības ziņā, ko viņi varētu paši tālāk darīt. Varbūt mēs varētu nedaudz palīdzēt. Mums joprojām ir neatrisināti jautājumi, mēs cenšamies izvietot par attiecīgi personāla skaitu pareizās vietās, un revidenti par to raksta ļoti pareizi. Šādi ziņojumi ir ļoti vajadzīgi, varbūt nevienmēr viegli lasāmi, bet ziņojumos mēs redzam ko domā cilvēki par mums no, no ārpuses skatoties. Nevienmēr jūs varat visam piekrist, Un vēl paldies par to, ko jūs teicāt par budžetu. Tātad drošas kaimiņa attiecības, strateģiskie partneri garantēs cilvēkiem stabilitāti. Un mums ir jādara vairāk, lai tālāk paustu šo pēstījumu. Tad bija jautājums par Ziemeļmali. Es piekrītu bet es nevaru īpaši komentēt eh, to citāts sakarā ar Vācijas ģenerāļu teikto. Bet par Malī, kā jau es teicu, mums ir tur vesela darba gūzma, mums ir jācenšās attīstīt divas vai trīs mūsu darba aspektus. Pirmkārt, jāskatās, kā ir ar ekoas, ko var palīdzēt, panākt ar to, varbūt, ka mēs varam vēl palīdzēt ar apmācību, ar atbalstu kaut kādā veidā, varbūt mēs varētu. Uh, arī atbalstīt tos, kas cenšas iesaistīties politiskā dialogā, kas būs nepieciešams jebkurā gadījumā. Un mūsu Sahel stratēģijā mēs domājam, mēs domājam, ka ir nepieciešama visaptveroša pieeja, kas ir nepieciešams cilvēkiem visā Sahels reģionā, sākot no pārtiks jautājuma līdz tāds darboties spējīgas valdības izveidē, tad drošība, stabilitāte un visos aspektos mums ir jāiesaistās vairāk, bet tas ir jādara pareizi. Un atkal, lai veiktu šos darbus pareizi, mēs konsultēsimies ar visām interesētajām pusēm. Jānis Kungs vaicāja kaut ko par saplūšanu, kas nenotika. Jāsaka, ka es neesmu gatava to komentēt. Tālāk par Ziemeļkosovu. Kāfor personāls saka, vai nevajadzētu aiziet to, to CSDP misiju, KDP misiju. Kas būtu jauki? Tātad viņi uztrauc, viņus uztrauc mūsu kapacitāti, vai drīzāk nespēja nodrošināt attiecīgo policijas Eh, personālu atbalstu. Un mums eh, tiešām nav pietiekami šo resursu. Mēs runājam ar dalībvalstīm. Vēl KFOR uztraucās eh, par to, ka viņiem vajadzēs tagad nodarboties ar policijas funkcijām, nevis ar militārām funkcijām. Bet mēs strādājam ar to, kas ir mūsu rīcībā. Mūsu attiecības sadarbība uz vietas ir ļoti spēcīga sadarbības ar Kaforu un Juleks ir ļoti laba. Tagad es meklēju Juleks jauno vadītāju un um, es intervēju cilvēkus, uzdod jautājumu, kā plāno viņš sadarboties ar uh, Kāforu. Kalcinkungs uzdeva jautājumu par serbiem un kosoviešiem. Es tikos ar Serbijas pārstāvu priekšsēdētāju vietnieku Eh, tad, kad mēs bijām ar Klintonu Kosovā, mēs runājām par valdības dalībniekiem, kas pārstāv dažādas partijas. Ja tas varētu nostrādāt, ja šī vakara sanāksme notiktu un kaut kas pavirzītos uz priekšu, tad mums vēl ir vesela darba rinda, kas ir jādara. Daudz soļi. Un ir protams, jābūt gataviem arī atzīt individuālo vēsturi, kultūru un tā tālāk. Tā no kungs, es nezinu, kas būs nākamā vai nākamais valsts sekretārs ASV. Man nav zināma šī cilvēka vārds, bet kaut kas jau figurē. Bet visi šie vārdi ir cilvēki, kurus es ļoti labi pazīstu, tāpēc es būšu ārkārtīgi laimīga, lai arī kas tas nebūtu, lai arī ko neizvēlētos prezidents būs labi, bet jāsaka, ka Hilarijas Klintons ieguldījums bija izcils. Man bija patīkami viņu strādāt, mēs bijām lieliskas kolēģis, un es biju ārkārtīgi sajūsmināta, saņemot viņas piedāvājumu, ceļot kopā. Pagājušajā nedēļā mēs sūtījām ļoti svarīgu ziņojumu Bosnijā, Serbijā, Kosovā par to, ka gan ASV, gan Eiropas Savienība strādā roku rokā. Lunačeka kundze. Atkal jautājums par revīzijas palātu Šķiet, ka esmu atbildējis jau daļēji uz šo jautājumu. Tas ir ļoti svarīgs ziņojums. Ļoti svarīgi atzīmēt, ka šajā ziņojumā ir skarti ļoti daudz jautājumu, bet daudzi, daudzi jautājumi jau ir atrisināti, jo ziņojums iznāca vēlāk, Šajā ziņojumā ir atzīmēti jautājumi, par kuriem es neatbildu, neatbildu nevaru kontrolēt, un es arī strādāju ar tiem resursiem, kas man ir. Mums ir jāizvērš dialogs, jāņem vērā realitāte. Par sieviešu iesaisti esmu runājis jau par to vairākas reizes, daudzas reizes ir vitāli svarīgi, lai ikvienā mūsu darba aspektā, arī drošības aizsardzības jomā tik iesaistīts sievietes. Man ir cipari, kaut gan ir, bet es tos neteikšu. Mums ir nepieciešams dzimumu līdzsvaru nodrošināt. Arī misijās mēs par to domājam. Nevienmēr tas ir iespējams, bet tas ir daļa no operatīvās plānošanas. Merci, madame. Paldies, augstās pārstāvis Kundze, jūs bijāt daudz disciplinētāka nekā vairums parlamentā runājot, um, ievērojot uh, atvēlēto laiku. Liels paldies! Tagad uh, Elmās Bloks uh, komitejas priekšsēdē. Tas. Paldies kolēģim Danžonam par sanāksmes vādīšanu. Uh, man uh, vajadzēja piedalīties uh, kanclers Merkeles sagaidīšanā, kas jau ir ieradusies no Berlīnas. Uh, Es vēlētos pateikties kolēģim Danžānam arī par to, ka viņš ar savu ziņojumu, par kuru mēs nu pat runājām, ir ielicis pamatu turpmākajai sadarbībai ar Eštonas kundzi un padomi. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai aizsardzības politikas jautājums atgrieztos ar jaunu spēku darba kārtībā, jo te ir jārunā par sinerģijas aspektiem. Uh, Mēs esam pieminējuši arī ietaupījumus un efektivitāti, jo tas interesē arī dalību valstu parlamentus, un es domāju, ka šajā dialogā mm, Danžāna kunga ierosinājumi arī būs noderīgi. Es vēlos pateikties jums par to, ka veltījāt šodien laiku, lai ierastos te pie jums un mums un piedalītos diskusijā. Un uh, varbūt tas ir tāds labs fórums uh, veidot uh, šādas sarunas, un tā mēs varam izvairīties no tā, ka notiek lielas un svarīgas sanāksmes par sīkumiem, un tās netiek pietiekami apmeklētas. Ir labi, ka mēs varam tā intensīvi savā starpā diskutēt. Es pateicos jums un vēlu jums uh, panākums turpmākajā darbā. Paldies!